iedzīvotāju balsīs un reaģēja uz iedzīvotāju reakciju vēloties izslēgt glifosīdus un citus pesticīdus. Šeit eh, mēs esam veiksmīgi strādājuši un e, palīdzējuši nodrošināt iedzīvotājiem gūt pieeju informācijai par pārtikas drošību. Tādā veidā būs iespējams e, e, palielināt informāciju par to, ko mēs lietojam un kādus ģēmo vai pesticīdus attiecīgā produkcija satura. Paldies par visiem, kas piedalījušies. Paldies! kas apmainījās ar informāciju riska novērtēšanas dēļ. Mūsu iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi. Jebkura informācija, kas saistās uz drošības novērtējumu, vienmēr būs pieejama publikai. Un tagad mums e, tag, beigsies tās prakcijas, kad tiks e, nopirkti pētījumu rezultāti, kas ir izdevīgi ražotājiem. Mums Eiropas Savienībā vairs nebūs glifosīdu gadījumu, mums nebūs lēmumā aizslēgtām durvīm un e, rotaļāšanās ar cilvēku veselību. Mūsdienās, kad vara ir naudai, tad vienīgā cerība ir mūsu iedzīvotājiem jauna sistēma, kas eh, spēj turēties pret ārējo spiedumu. Esmu gandarīta, ka mums ir izdevies eh, iestāties par patērētāju tiesībām. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Hāzelkampas kundze lūdzu. Paldies! jau uh, daudzu ilgu laiku tā, tas, uh, tā uzņēmumi kā Santo un citi uh, tirgu uh, piegādā produktus, uh, uh, kas nāk par sliktu bioloģiskai daudzveidībai, tiek piesārņotas arī augsnes un lauksēmnieki nezin, kā ražot uh, produktu bez ķimikālijām likumdošana nav pietiekami strikta. Un te ir eh, ņem, tiek ņemtas vērā eh, ražotāju eh, pasūtītie pētījumu rezultāti un slepenas vienošanās. Uh, ir par maz ar eh, sīkām eh, vienošanās. Ir jāstrādā vēl vairāk, jo ir apmēram 30 eh, pesticīdu, kas vispār netika novērtēti. Komisāra kungs, kad mēs beidzot ņemsim vērā šo te principu, kad kad ir jārūpējas par produktiem un konsorcija jālikvidē. Un tagad Hoistlings lūdzu. Uh, Cienījamie kolēģi, šodien Eiropa ir laba diena, jo mums ir iespēja atgūt uzticību, e, ko zaudējām glifosātu procedūrā. Pateicos 1,3 miljoniem iedzīvotāju, kuri parakstījās e, zem pilsoņu iniciatīvas apturiet glifosātus. Un pateicoties viņiem e, atlaižu atļauju piešķiršanas procesā Eiropā beidzot e, būs caurskatāmība. Mēs zinām, ka glifosātu tēma nav izsmelta. Ar to viss tikai sākās. Glifosātu mēs e, kritizējam vēl šodien, un mēs redzam arī ASV, ka šaubas ir jāņem nopietni, un mēs redzēsim, kas būs jaunā e, procesā. Ko mēs sasniedzam? Visi pētījumu rezultāti tagad ir e, publicējami. E, arī tie pētījumi, kuri varbūt uzņēmumiem pašiem tik ļoti nepatiks. Un tas ir liels uh, progress. Un tas ir ļoti svarīgi, ka iedzīvotāju intereses ir svarīgākas nekā koncernu intereses, un tāpēc arī mēs atbalstīsim šo te vienošanos. Paldies! Un tagad nākamais runātājs Pietekainen vēl no ETP. Nē, vēl runājot par eh, komercnoslēpumiem. Nē, tie nekad nevar būt svarīgāki par iedzīvotāju publisko sabiedrības veselību. Un tāpēc arī šī vienošanās eh, par eh, pētījumu caurskatāmību ir ļoti svarīga jo pārtikas ražošanas e, sistēma, jo tā būs sarežģītāka, jo vairāk informācijas e, mums būs arī par e, visām sastāvdaļām, gan ķimikālijām vai nanoplastikas daļiņām. Un mums, protams, ir vajadzīga vēl plašāki pētījumi un publikācija un novērtējums, ko, eh, kas varētu būt mūsu skatījumā droša pārtika. Tā ir mūsu likumdošana, to mums vajag īstenot. Runājot par glifosātiem. Eh, šī gadījumā komisija padomē un parlaments ir pavirzījušies uz priekšu un sagatavojuši uh, Mm, jaunu informāciju, un tagad šīs te noslēpumainības eh, plīvurs tiks noņemts, un eh, nākamais solis un jautājums ir, kādā veidā EFSA izmantos savas jaunās eh, iespējas labāk nekā agrāk. Lies paldies! Nākamais runātājs ir Busākungs no Tautas partijas frakcijas. Eh, Jā, paldies komisijai par eh, lielisko priekšlikumu un Pilārai Jūzakonsi par visaptverošo ziņojumu. Kolēģi, tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienību atkal atgūt Eiropas Savienības pilsoņu uzticību un eh, palielināt caurskatāmību arī pētījumos par pārtikas drošumu, ir īpaši, ja ir labi zināmās pretrunas, kas attiecas uz noteiktu jūtīgu produktu uh, droši, piemēram, ģenetiski modificētu organismu jautājumu, vai arī noteiktas uh, vielas, uh, vai, kā jau labi zināms, arī glifosāts. Parlaments mēģinās sasniegt uh, līdzsvaru un sasniegt pagājutu vienošanos ar padomi, un ir arī vērtējums, kas ir neatkarīgs, caurskatāms un iekļaujošs. Un Eiropas pārtikas drošuma aģentūras eh, pētījumi ir publicēti, ir dialogs ar eh, pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu sabiedrības interešu īstenošanu, bet tomēr, lai nodrošinātu pilnīgu šo likumdošanas ietvara īstenošanu, ir ļoti svarīgi gribēt izmantot šo iespēju, lai aicinātos, eh, vērstos pie dalību valstu vairākuma, iedrošināt ekspertus kļūt par dalībniekiem ekspertu vērtējumu grupā, jo divas trešdaļas no eksporta ir kopējais apjoms, kas to nodrošina. Jā, paldies, un tagad eh, būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmkārt, Šaidravas kundze uz vienu minūti. Jā, cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs uh, Iepriekšējā jautājumā runājām par eh, duālo kvalitāti. Tagad arī ir eh, runa par kvalitāti un pārtikas produktu drošumu. Tas ir tikpat svarīgi kā kvalitātes problēmas. Šī direktīva ir uzlabojusi atļauju piešķiršanas sistēmu. Ir jābalstās uz aktuāliem zinātnes eh, atzinumiem, bet ir jāatrod arī kompromisi, kas uh, radīja caurskatāmību un riska vērtējumu, ir īpaši vērtējot eh, pārtikas eh, produktu iestādes pētījumus. Ir svarīgi, lai tiktu veikti objektīvi pētījumi, jo citādi var rasties sazvērstības teorijas. Svarīgi ir, lai tiktu sasniegts augsts līmenis pārtikas eh, produktu drošumā. Protams, ka ir arī komerci noslēpumu, kas arī jāņem vērā. Mums ir vajadzīgs eh, lielisks rezultāts, un tas tiks sasniegts, ja pārtiks produktu iestāde būs arī parlamenta pāraudzībā, pakļautā kontrolē. Jā, paldies. Nākamais runājas Marieša kungs. Protams, ka pārtiks produktu drošumam ir ļoti milzīga nozīme. Protams, pastāv arī liels risks. Uh, patērētāja veselībai mums ir arī apņēmīgi jārīkojas. Būtiski ir šeit runāt par eh, marķēm, par etiķetēm. Mums ir precīzi jāzina, kas ir pārtikas produktos. Katēnēn kungs norādīja arī uz importu no trešajām valstīm, jo tur arī ir jāievēro noteikumi. Piemēram, Turcijā tomāti un citi pārtikas produkti tiek ražoti un tie tiek ievest Eiropas Savienībā Turklāt vēl mums ir arī nelegālā produktu pārvēršana par Grieķijas produktiem. Kaut arī tie nemaz nav Grieķijas produkti, tie tiek ievesti no Albānijas kā, un tad tiek uh, marķēti kā Grieķijas piens, Maķedonijas uh, siers tiek pārdos kā Grieķijas siers. Tas, protams, nav iespējams, to nedrīkst atļaut, un tas rada apdraudējumu patērētāju veselībai, un tas rada arī problēmu attiecībā uz muitu. Ir bijuši milzīgi skandāli par glifozātu. Šeit ir jābūt eh, apņemīgiem pasājumiem no komisijas puses. Jā, liels paldies. Nākamā runātāja. Koņečnas kundze, cienījumās kolēģis un kolēģi, šī Šis priekšlikums ir reakcija uz pilsoņu iniciatīvu par glifosātu. Sabiedrība cīnās pret Monsanto un tam līdzīgiem uzņēmumiem. Komisija cīnās par eh, lielāku caurskatāmību riska vērtējumā un, lai eh, nodrošinātu rezultāts, jo svarīgi ir paļāvīga informācija un eh, pētījuma neatkarība, lai varētu veikt patiesas riska vērtējumus. Mēs esam uz pareizā ceļa pašreizējais teksts eh, būs uzlabojums. Riska novērtējumam ir jābūt eh, atbildīgam un caurskatāmam. Ir nepieciešams, lai nemitīgi tiktu veiktas kontroles. Tām ir jābūt eh, publicētām gan sabiedrībā zinām, gan arī, arī ekspertiem tas jāvērtē. Regula paredz arī sankcijas, tas arī ir svarīgs solis. Tādēļ vēlos atbalstīt šo iniciatīvu. Jā, un tagad vārds vicepriekšsēdē kungam komisijas vārdā Katēnen kungam. Paldies, gribēju teikt paldies par šīm ļoti labajām debatēm. Tikai, lai noslēgumā gribētu atgādināt, ka šis pagaidu noliekums eh, līdz likumdevēju starpā uh, atkal piešķir eh, pienācīgu lomu Eiropas eh, pārdagas produktu vēršanas iestādē. Tas ir ļoti būtiski, tādēļ, ka cilvēki vēlas uzticēties iestādēm. Un eh, EFSA vienmēr ir izmantojis piesardzības principu, un tas ir ļoti svarīgi arī pilsoņiem to zināt, jo, ja viņi neusticēsies iestādēm, tad mēs vienmēr Tā kā politiski nevarēsim uh, aizstāvēt un īstenot patiesību, tas politiskā ziņā nav labi. Tāpat ir šis pagaidu nolīkums palielinās caurskatāmību un stiprinās patērētāju uzticību. Tiešām gribu pateikt jums paldies par labi padarīto darbu, par jūsu apņēmību šajā jautājumā. Tāpat arī gribētu pieminēt un atbildēt uz dažiem komentāriem, kas attiecas uz produktiem, kas tiek pārdoti iekšējo tirgu, Eiropas tirgu, tiem ir jāizpilda Eiropas eh, pārtikas eh, drošuma kritēriji, vienalga no kurienes tie nāktu. Tas ir vēl viens punkts, kas ir vēl svarīgs mūsu patērētājiem. Eiropas Savienība ir visdrošākais eh, tirgus, un mūsu noteikumi un standārti attiecas arī uz produktiem, kas nāk no Eiropas Savienības ārpuses. Vēlreiz liels paldies jums par aktīvo darbu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Paldies vicepriekšētāju kungam. Un eh, tagad eh, vēlreiz vārds eh, mūsu referentei uz divām minūtēm Pilārā Ajūzo kundze un apsveicu viņu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos tikai tiem visiem, kas runāja, pateikties arī ēnu referentiem un arī Katāneru kungam īpaši gribētu pateikties arī komisijas dienestiem, arī komisāri Andru Kaiten un arī paldies Rumānijas prezidentūrai un arī kolēģiem Zomeras kundzei, kas eh, kā referente pārņem šo jautājumu. Mēs visi esam uh, aktīvi strādājuši, piedalījušies sarunās un ir radušies eh, tādi ļoti saprātīgi risinājumi. Komisijas dienesti pēdējos mēnešos ļoti daudz strādāja, lai to sasniegtu. Mums ir arī jāatzīst tas darbs, ko ir veikuši arī ierēģi. Attiecībā šo ziņojumu gribētu to pavisam oficiāli pavēstīt. Jā, liels paldies! Un tad mēs varam pabeigt debats par šo jautājumu, un balsojums būs rīt. Dāmas un kungi, nākamais ziņojums ir um, papildu aizsardzības certifikāts zālēm. Luis de Grandes Paskāls ir referents. Tagad gribētu dot vārdu Paskāla kungam uz četrām minūtēm, lūdzu. Lies paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, komisijas vicepriekšsēdē kungs par to, ka esat klāt. Dāmas un kungi, kad mēs sākām diskutēt par šo ziņojumu, šķita neiespējami. To visu risināt, man likās, ka teritoriālas politiskas robežas nav pārvaramas, tad trialogu ietvaros eh, padome un komisija veica sarunas un 14. februārī eh, panāca vienošanos kompromisu sākotnējiem komisijas priekšlikumam. Tika uh, mainīts, grozīts un eh, pāris dažu nedēļu laikā tas tika iztenots. Eh, dalību valstu vairākums to pieņēma un pēc tam juridiskajā komitejā tas tika pieņemts un tagad eh, šis ziņojums ir nonācis Eiropas parlamenta plenārsēdē. Ir ievies šis papildus aizsardzības certifikāts, lai veicinātu arī pētniecību Eiropā. Apmēram puse no patentu iesniegumiem tiek uh, pakļauti birokrātie, puse no laika aiziet birokrātie, bet tirgus attīstās ģeneriskie zāles, kas tiek ražotas Eiropā, nav aizsargātas. Ir arī papildus uh, aizsardzība, bet nav iespējams aizsardzētos līdzekļus tiešām nodrošināt, uh, arī ne, ja runa par eksportu trešajām valstīm. Trešajās valstīs kam nav šī papildus laika, bet tas tomēr ir iespējams tos papildus aizsargāt. Tātad, eh, kā arī ārpus Eiropas var ražot ģenērisku līdzekļus, un šīm valstīm līdz ar to ir konkurences priekšrocība pasaulē, un viņu ģenēriskajām zālēm ir arī piekļuve Eiropas Savienības tirkumu. Šeit runa ir par stratēģiju Eiropas Savienībai. Šeit, protams, ir eh, jāaizsargā zināšanas, zināšanu ekonomika apmēram 35 miljoni apgrozījuma Eiropā tiek uh, saražoti Eiropā. Runa ir par tūkstošiem zāļu, tūkstošiem vielu, aktīvo vielu. Mums ir arī sistēma, kurā tiek aizsargātas uh, intelektuālās tiesības, lai nodrošinātu uzlabotas procedūras arī pacientiem, bet ģenerisko zāļu ražošanai ir jābūt ļoti liela nozīme arī eksportam, kas ir ārpus Eiropas Savienībai tai vajadzētu būt no vienai no konkurētspējīgākajai nozarēm Eiropas Savienībā un Eiropā ir jābūt izaugsmas spējīgai. Mēs vēlamies šo papildus aizsardzības certifikātu, mēs vēlamies izlīdzināt tirgu, lai būtu vienādi nosacījumi starp ģenēsko zāļu ražotājiem Eiropas Savienībā un ārpus tās. Ģenēsko zāļu ražotāji Eiropas Savienībā kopš šī brīža var arī ražot eh, eksporta mērķiem uz trešiem valstīm, kur šāda aizsardzība nav, vai arī tā, tā ir beigusies. Tā kā arī trešajās valstīs varētu būt eh, konkurence veiksmīga šīm trešajām valstīm, tādā veidā ir paredzēts nodrošināts, ka šie produkti pēdējo sešu mēnešu laikā var tikt eksportēti un eh, līdz ko kā papildus aizsardzības sertifikāts ir beidzies, tādā veidā var palīdzēt uh, tomēr to uzreiz atjaunot. Ir arī atbilstošas aizsardzības klauzulas, tā lai nebūtu nekāda atkāpju inovācijās attiecībos intelektuālajām tiesībām ģenerisko zāļu un līdzīgu produktu ražotājiem ir eh, informācija atbilstoši jāpublisko, lai nodrošinātu, ka rūpniecība ievērotu šos noteikumus. Šeit ir svarīga arī sistēmas caurskatāmība, konkurence Eiropas tirgos ir jāpalielina vienlaikus. Uh, arī jūtīga informācija būs konfidenciāla. Šīs regulas pieņemšana būtu liels progress Eiropas Savienības ražotājiem. Komisija ir konstatējusi, ka 2025. gadā ražošana varēs tikt uh, ievērojami palielināta un uh, radīsies līdz 20 tūkstoši jaunu darba vietu Eiropas Savienībā. Uh, un izmaksas arī tika samazinātas par 4%. Šis ziņojums nebija vienkārši. Visi, kas tajā piedalījās, eh, cītīgi strādāja, lai uzklausītu arī citas pozīcijas, kamēr mēs atradām līdzsvaru. Pateicoties arī ēnu referentiem, eh, gribu teikt paldies arī visiem darbiniekam, kas piedalījās šajā darbā. Tīpaši vēlos pateikties eh, savai darbiniecei Mercedesē, gribu teikt paldies arī Rumānijas prezidentūrē, kas patiešām strādāja līmeni. Jā, paldies, un tagad vārds komisāram, komisijas vicepriekšsēdētājām Katēnen kungam. Tagad jums vārds. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. SBC atcelšana bija ārkārtīgi svarīga komisijas vienotā tirgus stratēģijā. Šī regula uh, ir tikpat svarīga arī Eiropas parlamentam. Lārs Komija ziņojumā 2016. gadā par vienotā tirgu stratēģiju par to tika runāts. Rītdienas balsojums dos spēcīgu signālu Eiropas pilsoņiem un um, uzņēmējdarbības aprindām pozitīvu signālu par uh, spēcīgu intelektuālā īpašuma aizsardzību un pozitīvu signālu par piekļuvi um, medikamentiem par pieņemamām cenām ārkārtīgi svarīgi panākt šādu rezultātu pilsoņiem, un tas ir svarīgi arī e, domājot par nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpēc komisija ļoti priecājas par jūsu sarunu veiksmīgo iznākumu. Parlamentam un uh, Rumānijas prezidentūrai izdevās paveikt lielisku darbu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, šis nebija viegls dosjē. Um, e, nebūt ne. Tāpēc es vēlētos pateikties um, referentam Degrandes Paskvalu kungam par negurstošo darbību sarežģītajos politiskajos apstākļos un ļoti īsā laika termiņā. Vēlos pieminēt arī Balkanen kungu un uh, Sančes uh, kundzi un vairākus ēnu referentus. Ar jūsu pienesumu jums izveidojās paredzēt, izvei, izdevās eh, izveidot ekonomiski nodrīgu dokumentu, un šis robustais dokuments, kuru esat sagatavojuši kopā ar padomu, ļaus Eiropas Savienības uzņēmumiem eh, kļūt par vadošajiem eh, ģenerisko medikamentu ražošanā pasaulē. Balstoties uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem ar spēlētājiem ārpus Eiropas Savienību. Tas radīs arī ļoti lielu skaitu jaunu darba vietu Eiropas Savienības farmācijas nozarē turpmāko gadu laikā, un tas nostiprinās Eiropas nostāju, uh, jeb pozīciju kā uh, spēcīgam medikamentu ražotājam. Vēlos tagad uh, dažos vārdos runāt par galvenajiem elementiem šajā regulā, par uh, kuru balsos parlaments rīt. Vispirms par šo stockpiling, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums parlamentam. Es priecājos par to fleksibilitāti, kādu izrādīja padomu un arī komisijas um, pieļaujot šo iekļaušanu. Tā būs iespējama pēdējo sešu uh, mēnešu laikā, lai uh, viss veiksmīgi darbotos. Uh, tad, kad e, SPC aizsardzība izbeigsies Eiropas Savienībā un papildus, ik e, pēc pieciem gadiem tiks īstenot izvērtēšana, e, ņemot vērā, vai noteikumi ir pietiekami šajā jomā. Jo īpaši pārskatīšanas klauzula 21a pantā ļaus komisijai izvērtēt, vai šis sešu mēnešu termiņš ir pietiekams, lai atbalstītu eh, šādu atcelšanu. Tālāk eh, par datumu. Viss trīs institūcijas um, bija fleksiblas un šis pasākums stāsies spēkā 22. gadā. Tas ir saprātīgi gan no juridiskā viedokļa, gan no ekonomiskā viedokļa. Nebūs arī retroaktīvas uh, ietekmes uz jau iegūtajiem, inte, uz iegūtajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Papildus tam vēl būs arī pārējais režīms, ņemot vērā um, īpašumtiesību turētāju likumīgās tiesības un tālāk par aizsardzības pasākumiem. Šis priekšlikums, jeb kompromiss, ir robusts. Izņēmumi būs tikai atsevišķos gadījumos, un tas nozīmē arī noteikums paziņošanas jomā. Vienlaikus regula ņem vērā ģenerisko medikamentu ražotāju intereses attiecībā uz dažiem <clears throat> noteikumiem par konfidenciālu informāciju. Un mēs domājam arī par um, konkurētspēju gan Eiropas Savienībā, gan pasaules mērogā, jo tas nozīmē ilgtermiņā arī ir zemākas izmaksas pa, um, pacientiem. Uh, Noslēgumā vēlos teikt, ka es uzskatu, ka jums ir izdevies panākt labu kompromisu. Tas nodrošina pienācīgu līdzsvaru starp dažādiem politiskiem viedokļiem un dažkārt konkurējošām interesēm no iesaistītajām pusēm. Es ceru, ka parlaments e, ar savu rītdienas balsojumu apstiprinās šo priekšlikumu. Paldies! Paldies Katainen kungam! Un tagad vārds Vokan kungam. NV komitejas vārdā. Divas minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentam un citiem kolēģiem un kolēģiem, kas bija ēnu referenti par lielisko sadarbību mums uh, diezgan īsā laikā bija jāpaveic šis uzdevums, un ko mums ir izdevies panākt ar šo ziņojumu? Es domāju, ka ar šo ziņojumu mēs esam nodrošinājuši, ka pacientiem Eiropas Savienībā būs labāka piekļuve lētākiem un drošākiem medikamentiem. Es domāju, ka tādējādi mēs esam paveikuši Eiropas uzdevumu, Eiropas parlamentu uzdevumu. Mēs esam panākuši uh, to, ka Eiropas Savienībā varēs uh, ražot ģeneriskos medikamentus, un mēs tādējādi. Mm, palielinām eh, drošību un garantijas eh, pacientiem, jo pēdējo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši to, ka pietrūka dažu medikamentu un, ja mēs varam eh, ražot Tādējādi mēs varam panākt piekļuvu šiem medikamentiem. Tāpēc es domāju, ka mums ir izdevies spērt nozīmīgu soli uz priekšu. Uh, Bet uh, um, strīdīgais bija punkts par šo tā dēvēto stockpiling, par šo certifikātu. Un, diemžēl, uh, šeit parlamentā un komisijā mēs esam centušies um, darīt visu iespējamo, lai nenonāktu līdz šim stockpiling. Un komisijas ietekmes novērtējumā ir teikts, uh, Ja eh, jūs vēlaties, jūs varat iepazīties ar šo ietekmes eh, novērtējumu. Un eh, tādēļ mēs ilgi un dikti esam strīdējušies par to, kas būtu labāk uh, pacientiem. Visbeidzot, mums izdevās vienoties par šo sešu mēnešu termiņu un arī ar spēcīgu pārskatīšanas klauzulu mēs varēsim eh, tālāk raudzīties, vai ar to pilnībā pietiek, lai mēs varētu nodrošināt visiem pacientiem uh, drošus medikamentus. Un uh, vēlreiz liels paldies visiem tiem, kas sastrādājās ar mani šajā dosjē. Liels paldies, un tagad vārds uh, Zlotovska kungam. EKR grupas vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pievienoties uh, un pateikties uh, šī uh, dokumenta izstrādātājiem. Uh, Eh, šis priekšlikums ehm, pierāda to, ka Eiropas likumdošana var būt draudzīga arī eh, polijas uzņēmējiem. Mums ir bijis ļoti maz šādu priekšlikumu šī sasaukuma laikā, taču, kas attiec uz šo regulu, tad situācija ir bijis atšķirīga. Mums ir izdevies vienoties par ļoti labu dokumentu, kas eh, tādējādi pavēra iespēju darboties jaunos tirgos ražotājiem ģenerisko un medikamentu ražotājiem, un tas uh, nodrošina arī eh, labu inf informāciju mūsu pacientiem. Es ceru, ka poļu uzņēmumi izmantos šo iespēju. Tās būs lielisks iespējas jaunām inovācijām, jaunām darba vietām šajā ļoti nozīmīgajā ekonomikas nozarē. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds uh, Pirinka kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos uzsvērt, ka es diezgan skeptiski izturos pret to, kā šī regula ietekmēs uh, eh, patērā, pacientu un patērētāju situāciju. Un, manuprāt, pacientu intereses ir svarīgākas. Es pati, uh, man pašai ir izdevies izārstēties no vēža. Un Es aicinātu komisiju tomēr pārskatīt dažus noteikumus. Patenti galu galā ir um, atalgojums par darbu, kas ir ticis veikts gadu garumā. Es runāju par atalgojumu, bet es vēlētos drīzāk runāt par garantijām. Uh, garantijām, kas ļauj investēt, lai radītu jaunus medikamentus. Tā piemēram, lai izstrādātu jaunas antibiotikas, ir nepieciešams investēt ļoti daudz, jo tikai nelielā skaitā gadījumu izdodas atrast īsto molekulu, kas darbojas, bet ir jāstrādā arī pie šīm pārējām molekulām, kas nākotnē var tikt izmantot citu medikamentu izstrādāšanā. Uh, Tāpēc es vēlētos, lai mēs tagad nerīkotos akli un domātu par sakām, kāds tas sastās uz visu nozaru kopumā. Paldies, paldies! Un tagad vārds Koņečs un kundzei. Liels paldies priekšētāji, cienījamie kolēģi un kolēģi. Šobrīd ģenerisko medikamentu ražotāji nevar ražot medikamentus, lai tos eksportētu uz trešajām valstīm. Uh, Ir skaidrs, ka runa ir par milzīgām naudas summām, bet arī par piekļuvi medikamentiem, un mums ir jācenšas rast līdzsvaru, domājot par visām šīm interesēm. Kā jau mēs to varējām paredzēt, starp institucionālo sarunu iznākums eh, nav viennozīmīgs. Tas sakāms arī par šo termiņu, lai pacienti varētu iegūt no šī e, dokumenta, e, mums ir jāpanāk tā ātra stāšanās e, spēkā. Tāpēc esmu gatava atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, liels paldies, un tagad vārds Rēdas kundzei. Komisāra kungs, šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā, un es lepojos, uh, ka mēs runājam par jautājumu, kurā Eiropas parlaments ir centies aizsargāt intelektuālā īpašuma nozars, kuras uh, bieži vien uh, ļaunprātīgi izmanto pēļņu un nedomā par pacientiem. SPC nav ekonomiski um, pamatojams. Tas gal galā liek pacientiem gaidīt vēl ilgāk, un šis priekšlikums beidzot ļauj um, vismaz ģenerisko medikamentu uh, tirzniecību tādos gadījumos, kad šie medikamenti jau ir likumīgi. Tas ir neliels solis, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un to papildina arī pārskatī, šī pārskatīšanas klauzula un iespēja saprast, vai ar sešu termiņu, ar sešu mēnešu termiņu pietiek un vai mums nav nepieciešama pamatīgāka reforma. Liels paldies visiem! Liels paldies! Nākamais būs Šoli kungs. Lielas paldies! E, priekšsēdētāji, e, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo ar to mēs paredzam atrunu mūsu uh, uzņēmumiem, kas uh, rau, ļaus viņiem ražot ģeneriskos medikamentus, uh, kas domā tirsniecībai trešajās valstīs, vai, lai uzglabot šos medikamentus sākot ar pirmo dienu pēc attiecīgā certifikāta uh, termiņa beigšanās. Tas ļaus mums būt konkurēt spējīgiem trešajās valstīs, um, kur līdz šim nebija šādas papildu aizsardzības, un tas ļaus arī mūsu pilsoņiem piekļūt medikamentiem par zemāku cenu, jo īpaši tajās dalību valstīs, kur cenas ir ārkārtīgi augstas, nepieņemama augstas. Es vēlos pateikties Luisam de Grandes Paskvalkungam, uh, par eh, viņu īstenotajiem centieniem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Nevajadzētu aizmirst, Mums taču ir jākoncentrējas uz to, ka ir jāizsargā eh, sabiedrības veselība un otrkārt pacientu intereses. Un runa ir par eh, pie, zāļu pieejamību. Un runājot par patentiem vai arī konkurētspējas eh, vadīšanu, uh, Eiropas farmācijas rūpniecībai, tiem ir jākalpo minētajiem mērķiem. Mēs nedrīkstam krist otrā grāvī, mēs nedrīkstam mesties tikai uz dārgām zālēm, lai uh, pacienti nevarētu pie tām uh, piekļūt. Un, protams, ka uh, farmācijā ir dažādi tri, triki, kā pacelt cenas, piemēram, Navakis skandāls Grieķijā. Uh, Um, tas nozīmē tikai to, ka mums ir jāpaliek eh, stingriem līdz beigām un vienmēr jāatklāj, kurš ir atbildīgais. Tāpēc jums, komisāra kungs, ir jāuzmanās eh, arī eh, saistībā ar to, kas tiek labāts noliktavās. Nevar būt tā, ka daudz nacionālie uzņēmumi izved un pēc tam atkal ieved šīs zāles Eiropas Savienībā pa vidus noturot noliktavā. Uh, Tas nozīmē, ka mums patiešām ir jādomā par pacientu aizsardzību. Paldies! Un tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienējamie kolēģi, viceprezidenta kungs! Es gribētu apsveikt kolēģi De Grandesu ar viņa plašo un um, likarīgo darbu. Uh, un um, arī nodrošinot uh, jaunu lielu soli uh, Eiropas likumdošanā. Mēs varam būt patiešām gandarīti par šo te E, ziņojumu, jo tiek nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi e, rūpnieciskajiem ražotājiem un arī ģenerisko un biolīdzīgo zāļu ražotājiem. E, tādējādi tiem savukārt ļaujot eksportēt trešajās valstīs, kur certifikāti nav vajadzīgi. Un, um, atvieglot viņu situāciju arī Eiropas tirgos. Eh, pagājušajos desmit gados zāļu cenas ir tik ļoti cēlušās, ka tās jau vairs nav pieejamas. Eh, tas nozīmē, eh, ka mums ir jādomā risinājumi, kā iedzīvotājiem padarīt zāles pieejamākas, un šis likumdošanas priekšlikums arī ir solis šajā te virzienā. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad vārds e, viceprezidentam Katainenam. Lūdzu un priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi gribu pateikties par šīm debatēm un vēlreiz arī pateikties un apsveikt ziņotāju par labo darbu. Politiski tā bija ļoti jūtīga tēma, bet šajā gadījumā risinājums ir atrasts veiksmīgi un praktiski. Šādā veidā Eiropas Savienībā ražotās ģenerētiskās un biolīdzīgās zāļu ražotāju iespējas ir salīdzināmas ar citiem ražotājiem un tajā pašā laikā tiek nodrošināta arī e, datu aizsardzība un novatoriskie risinājumi. E, tā, tāds ir mūsu kompromiss, un mēs e, novatorisku risinājumu meklētājiem skaidri un gaiši parādīsim, ka mēs esam novatorisku risinājumu kontinents un mēs aizstāvam visus, kas attīstās tālāk, tajā pašā laikā rūpējoties arī par citiem aspektiem. Manuprāt, tas ir ļoti labs risinājums Eiropiešiem, patērētājiem un ļoti labs lēmums ražotājiem, rūpniecībai un attīstītājiem. Paldies par sadarbību! Paldies! Eh, un tagad eh, es došu vārdu mūsu referentām, lai slēgtu šīs te debatas. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādētājs kundze, paldies, eh, komisār, paldies par jūsu vārdiem un es gribētu arī pateikties ēnu referentiem. Tas bija ilgs darbs, bija brīži, kad es jutos viens, eh, bet eh, te valdīja patiešām ambīcijas un kopumā eh, te bija labs līdzsvars panākts Šie bija labi kompromisi, e, nevis kā dažreiz nākas vienoties par sliktiem kompromisiem, lai sasniegtu kaut ko. Un tāpēc arī e, gala rezultāts ir patiešām spēcīgs un nodrošina līdzsvaru, e, piemēram, ģenerisko zāļu ražotāju intereses tiek arī pārstāvētas un galu galā ieguvējs nav tikai viens, bet ieguvējs ir visa Eiropas Savienība. Es iestājos par to, lai viss noritētu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, jo pretējā gadījumā būtu bijis nepieciešams vēl kaut ko mainīt un uh, izlabot. Un es domāju, ka sasaukuma beigās ir jau labi Man pašam šis ir pēdējais sasaukums, man bija gods ar jums strādāt kopā. Paldies! Tagad šīs debates e, slēdzam, balsošana notiks rītdien. Paldies par jūsu darbu un tagad e, e, arī Jurjevas kungdzei paldies par darbu un Katainena kungam. Un tagad mūsu nākamā tēma proti padomas un komisijas paziņojums par iespējamo Čulienā Asanža izdošanu. E, tātad lūdzu, cienījamie deputāti, komisāres kundze, Paldies par iespēju diskutēt par šo te tēmu, par šanža iespējamo izdošanu. Mēs e, saprotam, ka, e, ja rīkojamies sabiedrības interesēs, tad trokšņa cēlāji ir svarīga loma, lai atklātu apdraudējumu sabiedrībai. Tāpēc arī viņiem ir vajadzīga likumiskā aizsardzība. Es zinu, ka jūs jau vakardienas debatēs par to e, eh, diskutējāt e, eh, trokšņa cēlāju direktīvas kontekstā. Mēs e, eh, visi sekojām e, eh, Asanča gadījumu. Viņš e, 2012. gadā ieguva patvērumu um, Ekvadoras sūtniecībā Londonā, lai, nenonāk, lai netiktu izdots Zviedrijai. Un viņš um, pamatoja, ka uh, viņu varētu izdot arī ASV, uh, ņemot vērā, ka pateicoties viņam tiktu publicēta klasificēta informācija. Jūs jau zināt, ka aprīlī Ekvadora eh, nebija, nebija apmierināta ar pastāvošo situāciju un eh, not, nu, un ap, apvienotajā karalistē notika um, juridiskais process um, saistībā ar, ar Šanģa kungu. Uh, atļaujiet man pateikt, ka padome kā tāda nav diskusējusi eh, jautājumu par Sanža kunga iespējamo izdošanu, eh, bet izdošanas būtībā ir dalību valstu kompetences jautājumi un tikai. Un tāpēc arī e, Britu e, tieslietu sistēmas rokās ir viņa liktenis. E, Es tikai gribētu vēlreiz akcentēt, ka padome uzskata, ka trokšņa cēlāju aizstāvība ir ļoti svarīga. Tāpēc arī pagājušajā mēnesī parlaments un padome pievērsa īpašu uzmanību uh, lai vienotos par trokšņa cēlāju direktīvu vēl šajā sasaukumā. Šis mērķis tika sasniegts un plenāra sēdē šodien tika nobalsots par šo te likumdošanas aktu. Paldies! Paldies par jūsu vārdiem, saka priekšsēdētāja. Un tagad vārds būs Jurovas kundzei komisijas vārdā. Eiropas parlaments lūdza komisijai sniegt paziņojumu par iespējamo Džuliana Sanža izdošanu. Mēs varam jūs informēt par to, ka izdošana starp apvienoto karalisti un eh, eh, eh, šīm te valstīm to vada īpašs īpaša vienošanās. Eh, bet gadījumos, kad ir iemesli domāt par eh, to, ka varētu tikt eh, piemērots novisots, izdošana nav spēkā. Un tāpēc arī šī gadījumā tiesas lēmums bija saistīts ar iebildi par pamatiesībām. Šī gadījumā Eh, ja Zviedrija pieņemtu lēmumu par eh, eh, šo starptautisko arestu orderi, tad apvienotai karalistē būtu jādomā, kā rīkoties, kam dot priekšroku Eiropas arestu orderim vai ASV izdošanas pieprasījumam. Pat labam ir virkne faktoru, kurus tiesai būs jāņem vērā. Un kopumā es, man ir jāpiezīmē, ka Eiropas komisijai nav kompetences iejaukties e, tiesiskajos procesos, e, kas notiek dalību valstu tiesās. Tāpēc mēs pilnībā pa, paļaujamies uz e, apvienotās karalistes tiesu kompetenci un neatkarību, lai pieņemtu atbilstīgu lēmumu. Paldies! Un nu, tagad pirmais vārds ETP vārdā Pospišīla kungs. Paldies priekšēdētājiem. Gribētu izteikties par to, ko tikko teica komisārs kundze. Es nesaprotu, kādēļ mēs par to vispār runājam parlamentā. Tā ir krimināla tiesība procedūra, runa ir par izdošanu, ir starptautiskas vienošanās. Lielbritānijas uh, tiesa pieņems lēmumu, un tāpat arī Amerikas tiesa. Tās ir vienošanās starp divām tiesiskām valstīm. Es nezinu, kādēļ eh, mēs par to šeit runājam, jo gal galā ir starptautiskas vienošanās, ko ņem vērā tiesiskas valstis. Protams, mēs varam pārdomāt šo lietu, Julians Assange, bet es nepiekrītu tam, ka mums par to būtu šeit eh, jālēmj. Šis cilvēks ir eh, atklājis lietas, kas ir svarīgas, bet, protams, eh, tas var radīt arī riskus, kas ir saistīti arī ar terorismu. Eiropas komisijā nav pilnvarojuma iejaukties šajā jautājumā, iejaukties dalībvalstu tiesu sistēmās. Tas ir jāstāja Britu tiesnešu ziņā. Viņiem jāpieņem lēmums, vai viņi izpildīs izdošanas lūgumu vai nē, vai viņi atbildēs Amerikas tiesu iestādēm, ir jāraugās, vai tas ir pieņemams. Un, ja ir bijis krimināla tiesība pārkāpums, tad jāņem attiecīgām iestādēm ir jālēm. Tagad eh, vārds ir eh, Gomešas kundze. Jā, un Tikai tādā veidā mēs varēsim nodrošināt, ka Eiropas aizsargā tos, kas uh, ir uh, aizstāvām. Mēs tikai tādā veidā, raugoties, lai šeit būtu tiesas process, panāksim taisnību. Trumpa administrācija Asāņu nekad nevērties neitrāli, bet uh, process tiks instrumentalizēts. To saka arī organizācijas kā Human Rights Watch un citas Asanš tiktu pakļauts riskam, ka viņi varētu pat sodīt ar augstāko soda mēru. Un galu galā tas varētu novest arī pie tā, ka viņu ieslūdz cietumā. Es, uh, viņš ir veicis uh, intervences, kas uh, parādīja patiesību par Irāku, Afganistānu, par situāciju Guantanamo tika atklāti fakti par noziedzību ASV un arī Eiropas Savienībā. Atcerēsimies Wikileaks. Bija mēģinājumi mums sniegt nepareizu informāciju, ir bija arī cipu uh, noklausīšanās uh, saraksti. Tas viss uh, tika atklāts no Wikileaks puses, un viņi to izvilka dienas gaismā. Julians Asanš, protams, eh, viņiem ir jārieģē uz apsūdzībām, kas pret viņu ir izvirzītas no Zviedrijas puses. Tur ir garantija par eh, neutralitāti. Jāprasa, mums vienlaikus ir arī jāpanāk, lai viņš netiktu izdots ASV. Nav runa par to, ka Julians Asanš traucētu Nav runa par to, ka viņš saņemtu patvērumu. Nav runa par to, kā tiktu aizslēpta Putina liekulība, iejaucoties Eiropas Savienības vēlēšanās, bet ir Eiropas tiesas, kurām ir atbildība par Julianu Asanžu pieņemt spriedumu, pamatoties uh, uz direktīvu, kas šodien ir uh, arī pieņemta. Tur runa ir arī par Eiropas vērtībām, par pamatprincipiem, kā pamatiesības, par procedūrām, procesiem, kas attiec uz visiem, par vēršanos pret eh, noziedzību, kas ir parādos visur, arī valdībās. Žiliens Asāņš ir pelnīģis eh, aizsardzību. Jā, paldies. Un tagad. Uh, Vai jūs pieņemsiet zilās kartietes jautājumu no Pospešilkunga? Tagad jums vārds Pospešilkungs. Lies paldies, kolēģis kundze. Es agrāk biju tieslietu ministrs. Gribētu uzdot jautājumu, kā parlaments, kā politiska iestāde var iejaukties konkrētā lietā izdošanas lūgumā. Mēs neesam kompetenti, tā nav mūsu piekritība. Izdošanas fakts ir kaut kas svarīgs. Par to ir jālem tiesu iestādēm. Tas ir jautājums, kas ir jālēmi tiesām starp abām attiecīgajām valstīm. Jā, mēs zinām, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu izdot cilvēku uh, valstī, kurā ir nāvesots, un tieši tā ir ASV. Un ja Asanš tiktu izdots ASV, tad uh, viņš varētu saņemt šādu sodu mēru. Un tas ir pa pamatots iemesls. Uh, politisks vai juridisks tu nevajadzētu nošķirt. Vienalga, vai būtu runa par uh, sistēmu Zviedrijā vai arī jūsu valstī. Jā, paldies. Un tagad vārds uh, Urbanam Krespo kungam. Uh, gojas vārdā uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Asāņa izdošana ir eh, tāds tumšs brīdis informācijas eh, brīvībai. Tas attiecas uz mums visiem datiem, kas tiek eh, publicēti. Pateicoties Asāņšām un Wikileaks, tas aizkavēja arī kara iespējas un uh, sodīšanas iespējas un uh, nepamatotas sodīšanas, apcietināšanas, uh, un uh, Asāņš tika definēts kā nelegāls, un referente par ārpus tiesas sodīm arī brīdināja, ka nevajadzētu Asāņš izdot ASV, un mums atkal ir šeit runa par noregulējumu, kā aizsargāt trauksmes cēlājus, tieši kā Julian Assange, ja viņš būtu izdots, tiktu izdots, tā būtu ļoti bīstama, bīstams vēstījums pret tiem, kas cīnās pret korupciju, pret varas ļaunprātīgu izmantošanu. Ja mēs to pieļausim, ka Julians Assange tiks izdots ASV, tad mēs attieksimies no būtiskas mūsu demokrātijas daļas, proti uz tiesībām, uz informāciju. To mēs nevaram pieļaut. Paldies, un tagad vārds. Eva Žolī la possible extradition. Iespējamā uh, Juliana Assange Wikileaks dibinātāja izdošana ASV. Mēs te nerunājam tikai par cilvēku likteni, bet mēs iezīmējam arī mūsu nākotnes demokrātiju. Mums ir jāaizsargā um, informācijas brīvība un caurskatāmība, jo par to šeit ir runa. Asanš ir padarījis publiski pieejama informācija, kas traucē. Uh, par uh, kara noziegumiem, kurus īstenojušas ASV. Un tā vietā, lai uh, uzņemtos atbildību par noziegumiem, valdība cenšas apspiest tos, kas par to informē. Tas ir uzbrukums demokrātijai. Viņa uh, drosme šobrīd tiek tiesāta. Un ja mēs piekritīsim izdot Assange, tad rīt mēs izdosim uh, visus tos, kas publiskos uh, e, sensitīvu informāciju Guardian, Spiegel, Le Monde žurnālistus un visus tos, kas uh, publisko informāciju, ko padarīja par pieejamu Wikileaks Francijai, ir jāpiešķir patvērums Assangeam un jāaizsargā caurskatāmība. Paldies! Paldies, un tagad FDD grupas vārdā vārds Dārtmatu kungam. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sāksim ar vienu priekšlikumu. Nav laba doma politiķiķiem iejaukties juridiskajos procesos. Patiesībā tā ir ļoti slikta doma. Politikas un eh, likuma nošķēršana ir ļoti eh, svarīga rietuma demokrātijās, un uh, Assange gadījumā uh, viņš uh, tika notiesāts, jo tika atzīts par uh, vainīgu. Ir uh, pilnīgi uh, citi noziegumi, par kuriem viņu grasās tiesāt ASV, un par to ir runa pieprasot izdošanu. Uzklausīšana notiks uh, apvienotās karalists tiesā, un tas, ko pat, padomu paziņoja, patiesībā nav pareizi, jo um, tieslietu ministrs neizlem. Daudz cilvēku, tā skaitā arī es, neesam piekrituši tam, ka uh, tiek pieņem daži tiesas spriedumi apvienotajā karalistē, bet neviens cilvēks neapstrīd um, Anglijas tiesu uh, neatkarību. Uh, Taču par spīti visam Gomešs kundze un citi vēlas, lai juridiskajā procesā iejauktos politiķi. Šī ir man pēdējā uzstāšanās, un man, diemžēl, nav iespējas piekrist. Um, tiesas procesa uzticēšana politiķiem ir ne tikai pretrunā uh, rietumu uh, vērtībām, bet visām demokrātijas institūcijām, eh, Žalī kundze. Mums, kā politiķiem, vajadzētu eh, ļaut tiesai izvērtēt uh, eh, Asanža lietu. Kas tad uh, gal galā lika Asanžam uh, bēgt? Tas bija Eiropas āresta orders. Un to neizdeva Zviedrijas tiesnesis, bet gan Zviedrijas prokuratūra, un par spīti tam ar Eiropas arestu orderi nav iespējas aizsargāt uh, pret izdošanu, un tas, protams, ir satraucoši. Mēs šeit daudz dzirdam runājam par uh, cilvēku tiesībām, bet S&D, ALDE grupa un Britu liberāli demokrāti visi neiedomājamie uh, Eiropas Savienības supervalsts aizsargi ir tie, kas atbalsta arī Eiropas arestu orderi. Viņu apņemšanās par labu pilsoniskai brīvībai um, um, uh, patiesībā uh, nav konsekventi. Jūsu atbalsts uh, vārda brīvībai galu galā netiek ievērota arī kalē. Un tas viss par labu vēl lielākai integrācijai. Ja vien šie cilvēki vēlreiz pārdomātu, un es tik tiešām aicinu jūs to darīt, liels paldies! Liels paldies, un tagad vārds Koluglu kungam. Es ieklausījos divos uh, poncijos pilātos šodien. Mēs atbalstam trauksmes cēlājus, bet mums nav nekādu kompetenču uh, padome un komisija. Bet šeit, politiskā iestādē, mums var būt savs politiskais viedoklis par faktiem. Un ieklausieties, kas tagad notiek. Iedomāsimies, ka Eiropas žurnālists atklātu informāciju par to, kas notiek Irānā. Ja Asanš tiks izdots, tad tas būs precedents. Irāna varēs pieprasīt.